Good afternoon, everybody. Buon aprīmīdī a eh, tous. Labu pēcpusdienu visiem. Dear Prime Minister. Godātais premjer. Godātie priekšādētāji, godātā Linda Makēvana. Godātie kolēģi, dāmas un kungi ārkārtīgi priecājos, ka pie mums ir ieradušies SDG, jeb ilgspējīgas attīstības mērķu aizstāvju delegācija. Mēs vienmēr esam um, cieši iestājušies par attīstības sadarbību, par cilvēktiesību aizsardzību visā pasaulē. Mēs, kā parlaments, iestājāmies par demokrātiskām vērtībām, par pamatbrīvībām, solidaritāti, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu. Kā jūs zināt, Eiropas Savienības uh, moto ir vienota daudzveidībā. Un jūs strādājot pie šiem um, ilgspējīgās attīstības mērķiem, jeb SDG, um, esat tieši šāds daudzveidības labas, labs simbols. Jūs pārstāvat piecus kontinentus. Šorīt kopā ar pārējām iestādēm mēs strādājam pie kopējās vienošanās par šiem jautājumiem. Ar to vēlamies nosūtīt pasaulē spēcīgu informāciju. Eiropa ir pilnībā apņēmusies īstenot un sasniegt 2030. gada darba kārtību attiecībā uz ilgspējīgu attīstību. Un šī iemesla dēļ vēlos jums no sirds pateikties Deve komitejas vadītājai Lindai Makevanai, kas vada šo darbu šeit Eiropas parlamentā. Paldies par jūsu apņēmību un par jūsu darbu. Mūsu jaunā pieeja attīstībai ir balstīta uz pieciem eh, atsevišķiem punktiem 2030. gada attī, attīstībā. Viss sāks ar pēc eh, angļu valodā. Cilvēki, planēta, partnerība, miers un tā tālāk. Pāris vārdos par to visu. Par planētu runājot vēlos teikt ļoti skaidru un gaišu. Eiropas Savienība joprojām ir pilnībā apņēmusies cīnīties pret klimatu pārmaiņām un turpināt respektēt un īstenēt Parīzes vienošanos ar vai bez ASV līdzdalības. Vēlos uzsvērt paktas un servanda. Ja ir panākta vienošanās, tad tā ir arī jārespektē. Kas attiec uz cilvēkiem, nākamais pē, mums ir cilvēciskā būtne jāliek atkal mūsu rīcības pašā centrā. Mūsu mērķim vienmēr jābūt palīdzēt un kalpot pilsoņiem, Par labklājību runājot, jeb prosperity nākamais pē, mums ir attīstības mērķi jāvērš tieši uz privāto sektoru, uz pilsonisko sabiedrību, jo tieši viņi ir tie, kas var palīdzēt mums radīt jaunus uzņēmumus, uzņēmē darbību un piesaistīt arī investīcijas. Un visbeidzot, miers, ja pīs vēl viens pē, arī šeit svarīgi turpināt darboties prioritāte ir profilakse konfliktu gadījumā. Šī iemesla dēļ mums jātiek galā ar diviem uzdevumiem jātiek galā, piemēram, ar jauniešu bezdarbu. Jauniešu bezdarbs šobrīd e, neļauj jauniešiem izpilnībā izmantot savu potenciālu. Un globālā terorismā tas var būt ļoti izšķirīgi, un tāpēc mums jāveic investīcijas izglītībā. Tas ir priekšnosacījums gan iedzīvotāju, gan ekonomikas attīstībai. Kā SDG e, atbalstītāji jūs šodien teikt, panākt šeit, un es domāju, jūs atbalstāt šos mērķus 2030. gada darba kārtības ietveros. Jūs varat arī pilnībā rēķināties ar Eiropas parlamentu atbalstu savā darbā. Tāpat pilnībā jūs atbalstīs arī Eiropas parlamenta priekšsādātājs, respektīvi es. Liels paldies, un tagad došu vārdu Norvēģijas premjerai Saldbergas kundzei. Lūdzu. Liels paldies! Gudātais Eiropas parlamenta priekšādātāja parlamentāriešu ekscelences dāmas un kungi. Liels paldies priekšādātāja Tajānī, ka jūs norganizējāt šo tikšanos par ilgtspējīgu attīstību. Spēcīga parlamentāriešu iesaisti no visas pasaules būs izšķirīgi nozīmīga šo globālo mērķu sasniegšanā jo mums jāpārliecinās, ka šie ilgtermi, ilgspējīgas attīstības mērķi tiek sasniegti, un lai tas tā notiktu, visiem politikas politiskiem līderiem ir jāstrādā plecu pie plecu. Eiropas parlaments šai ziņā ir ļoti labā pozīcijā. Viņi var ietekmēt arī nacionālo politiku dalību valstīs, attiecīgajās valstīs, un vienlaikus ietekmēt politisko darbību es iestādēs. Tādējādi jūs esat īpaši svarīgi šai procesā. Priekšēdētāji pavisam drīz pēc pasaules otrā, pēc otrā pasaules kāra visa šī globālā miera arhitektūra koncentrējās ap NATO un pamazām veidojās tālāk. Kā bijušais ANO ģenerālsekretārs Humšāls kādreiz teica, ANO netika izveidota, lai cilvēci nonāktu debesīs, bet gan, lai pa, glābtu cilvēci no elles. Tāda bija toreizējā paudas pieredze, tās paudas, kas pārdzīvoja Otro pasaules karu. 1951. gadā radās e, aizsākums šai Eiropas Savienībai, respektīvi Eiropas tārauda un ogļu kopiena kur valstis apvienoja spēkus, lai pārvaldītu šo jomu, novērstu, um, novērstu tālāk, ka ar iespēj, iespējamību kopš tā laika Eiropas integrācija ir ļoti labi sev parādījusi. Tā ir spēcinājusi mieru, demokrātiju un labklājību Eiropas Savienībā un arī citur pasaulē. Un tāpēc cilvēks glābšana no ēlas ir tas uzdevums, kas tāpat laikā nekad nebeigsies. Demokrātija un miers ir jāaizstāv ikdienas, gan Eiropā, gan citur sadarbībā ANO un reģionu, eh, reģionālās iestādēs šobrīd ir vēl svarīgāk nekā jebkad iepriekš. Mūsu šajā savienotajā, globāli sasaistītajā pasaulē sastopamies ar līdzīgiem problēmu jautājumiem vienalga, kur mēs arī nedzīvot. Klimata pārmaiņas, migrācija, bardarbi, vardarbīgs ekstrēmisms, visi tie ir punkti, pret ko jācīnās jebkur. Nu, tās labās ziņas ir tādas, ka mums ir arī globāla politiska programma, kas ļautu mūsu mērķus sistematizēt. 2030. gada attīstības mērķi mērķi tika pieņemti 193 valstu tikšanās reizē ANO ģenerālajā asamblējā, un tie labi parāda, kā varam panākt ekonomisku, politisku un vidēji labvēlīgu stratēģiju. Šie mērķi nav pirmām kārtām tikai palīdzības darba kārtība. Visas eh, valstis, tostarp arī manējā, ir ar pienākumu strādāt nacionālā līmenī, lai šos mērķus sasniegtu. Un tomēr palīdzība, protams, būs vajadzīga nabadzīgākajiem pasaules reģioniem, tāpat arī tiem reģioniem, kurus kārs skāruši konflikti. Īpaši jāpievēršas tiem reģioniem, ko skar krīzes un konflikti. Nedrīkstam pieļaut to, ka bērni un jaunieši uzaug bez izglītības, bez darba, uh, vai bez cerībām. Un mēs visi šeit ļoti labi zinām, ka migrācija rada arvien jaunus izaicinājumus Eiropai, un mums ir jāspēj rast līdzsvars centienos no vienas puses kontrolēt mūsu robežas, un no otras puses eh, cilvēcības principu ievērošanu. Mēs nekad nerīkstam pazaudēt no acīm mūsu startautiskās tiesības un pienākumus. Mums ir jādomā par tiem iemesliem, kāpēc šie daudzie cilvēki izvēlas uh, Um, ceļot tik uh, bīstamā kārtā, lai nonāktu Eiropā, kāpēc viņi nepaliek savā dzimtenē vietā, kur viņi ir dzimuši. Nu, daļa no iemesla, protams, ir tā, ka tur nav darbu un nav cerību. Priekšsēdētāji. Eiropai un pasaulē būs vajadzīgs vairāk sadarbības, vairāk tālākas integrācijas, vairāk pārobežu investīciju tirzniecības un nevis mazāk tirzniecības izol, izolēšanas politika un protekcionisms šo eh, pulksteni griež tikai un vienīgi atpakaļ. Tas nespējas atbilstīgi funkcionēt. Tas ne tā arī nefunkcionē ne Eiropā, ne arī citur pasaulē. Un tāpēc, eh, kā secinājumu priekšādā tā vēlos teikt, lūk, es domāju, ka SDG ir tāda kā ceļu karta uz nākotni, ko vēlamies sasniegt. Uz pasauli, kurā nav nabadzības un kurā nav globālās sasilšanas. Nu, viens otrs varbūt varētu domāt, ka te pārāk daudz esam sasapņojušies, bet šos mērķus ir iespējams sasniegt, ja mēs visi piedalīsimies šo mērķu sasniegšanā, ja būs politiskā griba un instrumenti, lai strādātu pie šīs darba kārtības. Mums turklāt jāstrādā pie šo mērķu īstenošanas šobrīd. Ir 193 valsts ir parakstījušās zem šiem mērķiem, un tās visas ir uzņēmušās uz saviem pleciem pienākumu. Mm, un to uzņemšies arī šo valstu parlamentārieši un citas iestādes, strādāt pie šo mērķu sasniegšanas. Vēlos citēt eh, Eiropas rakstnieku un politiķi Vāclavu Havelu, eh, kurš teica, nepietiek vēlēties vien, tam līdzi jānāk arī darbiem. Nepietiek ar to, ka mēs vienkārši skatāmies pa kāpnēm uz augšu. Nē, ir arī pamazām pa šiem pakāpieniem uz augšu jākāpja. Un tāpēc jūs, kā Eiropas parlamentārieši, arī varat palīdzēt savām valdībām un citām interesētajām pusēm spērt šos soļus uz, un kāp pa kāpnēm uz priekšu, gan šeit, priekšu, gan eh, šeit Eiropas parlamentā, gan dalībvalstīs. Tas attiec gan uz jautājumiem, kas ietekmē Eiropu kopumā, gan arī tādiem jautājumiem, kas ietekmē globāli visu pasauli. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Paldies par šo uzrunu! ārkārtīgi priecājos, Solbergas kundze, ka varam šeit plecu pie pleca strādāt pie šādiem jautājumiem. Šodien esam vairākās sanāksmēs piedalījušies abi divi, un es domāju, ka ļoti interesanti un ļoti labi, ka esat arī jūs šeit kā Norvēģijas pārstāvi. Paldies par šo sadarbību ar mums, Eiropas Savienību un Eiropas parlamentu kopumā. Un, nu, un tagad varas grožu, atstā, varas grožu atstāšu labās rokās, jo šīs debates un tālāko sanāksmi vadīs deve komitejas priekšsēdētāja Linda Makevana. Lūdzu. Liels paldies, priekšādātāji! Liels paldies, ka atgādināt mums arī par to, cik svarīgi šie ilgspējīgās attīstības mērķi un par to, cik nozīmīgi ir Eiropai pieturēties pie šīs vienošanās par klimatu pārmaiņu apkarošanu, neskatoties uz šīm acīm redzamajām pārmaiņām ASV politikā. Godātie kolēģi, pirms mēs uzsākam paneļa debatas, gribu teikt, lūk, mūsu viesu runātāji ir aizkavējušies, tāpēc, ka satiksme, acīm redzot, ir visai saspringta pilsētā. Un tāpēc, kamēr gaidām viņas ierodamies, vēlamies jums uh, parādīt kādu video klipu, kas labi šos mērķus atspoguļo un pastāst par iemesliem, kāpēc esam šodien šeit. Lūdzu, skatīsimies! We can be. We must be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 So, colleagues, you, you saw the message there. Un tātad, kolēģi, jūs redzējāt, kāda bija šī vēsts, šī vēlme visiem izstāstīt par ilgspējīgas attīstības mērķiem, tā lai arī pārējie pasaulē uzzina par šiem 17 mērķiem. Bet, nu, esam sastapušies ar problēmu centos sazināties ar mūsu viesiem, viņiem jau vajadzēja būt klāt, viņiem Vajadzēja būt 5 minūtes pēc jums, premjeras kundze, bet ir kaut kāda tehniska problēma, acīm redzot, vai ir satiksme vai kaut ko citu. Un tāpēc varbūt mums šobrīd neliela pauzīte, lai pāk sagaidītu šos viesus. Jā, ar, pol, ar policijas uh, pavadību, kad braucam, tad tas daudz vienkāršāk. Tāpēc premjers ierodas pirmais, tā kā es šoreiz. Es atvainojos, premjers kundze, bet arī jums droši vien tad tagad ir jāpārgaida mazliet. So, the Prime Minister has very kindly agreed that given, given that we have a Premjeri ir piekritus tāpat laikā uzklausīt jūsu jautājumus, tā kā mums šobrīd ir pauze, varbūt es pirmā varētu šo jautājumu uzdot. Gribu vaicāt jums, kā jūsu valsts gatavojas ilgspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, īstenošanai, jo es, protams, kad runāju ar kolēģiem valdībās, viņi ļoti labi zina, kas bija tūkstošgads attīstības mērķi, Mm, tie bija katrai valstī atsevišķi noteikti un tam līdzīgi, bet šobrīd šķiet tas neskār mūs kā starptautisku organizāciju, bet nu šobrīd šie jaunie mērķi būs ak ak aktuāli arī mums. Jūlijā būs par to sanāksme un tā tālāk. Varbūt jūs varat pastāstīt, ko Norvēģija šobrīd dara šai ziņā. Mēs uh, pirmo reizi informējāt, uh, informējām ANO Um, pagājušā gada ģenerālā sesijā. Tātad šeit ir divu veidu mērķi pasaules globālie mērķi, kur mēs sadarbojamies ar citām valstīm, īstenojot attīstības politiku. Uh, šie temati mūs ļoti interesē, mēs strādājam pie uh, Eh, klimata pārmaiņu apkarošanas, mēs apmaksājam īpašu programmu, lai saglabātu tropiskos mežus. Mēs arī palielinām a, eh, a, eh, darbību okeānu saglabāšanā. A, Okeāna platība ir sešreiz lielāka nekā sauszemes platība pasaulē, un tādēļ okeāna ir ļoti svarīgi jāsaglabā zivju resursus, jā, jāpasargā okeāna no piesārņojuma. Un mēs uh, strādājām pie attīstības programmām, it īpaši meiteņu izglītības un dzimumu līdztiesības programmām. Nacionālā līmenī katrā ministrijā uh, ir kontaktpunkti katram septiņ, no 17 mērķiem, uh, ir sadalīts atbildības uh, sfēras un uh, Tātad 17 mērķi ar 169 apakšmērķiem, un tas ir uh, liels darba apjoms. Arī mums ir jāuzlabo sava uh, situācija, piemēram, veselības aprūpas jomā. Uh, uh bērna un mātes veselība ir ļoti augstā līmenī, bet psihiskā veselība uh, diemžēl uh, nav tik augstā līmenī. Mums ir uh, pat vislielākās problēmas pasaulē. Teiksim, pēc slēpošanas čempionāta Norvēģi ir ļoti apmierināti un laimīgi, bet mums ir ļoti augsts uh, pašnāvību līmenis, un tādēļ psihiskā veselība ir ļoti nopietna problēma. Jaunieši mm, pamatskolas. Pārāk uh, liels uh, skaits uh, pēc e SAO datiem uh, nepabeidz skolu, ir uh, lielas problēmas ar psihisko veselību, problēmas ģimenēs, un mums pie šiem, šī problēmām jāstrādā, tās jārisina. ilgtspējīgas attīstības mērķi būtībā visas valstis uzskata par attīstības valstīm, jo mums nav uh, šie mērķi sasniegti un mums ir jāstrādā, lai tos sasniegtu. Un uh, ir uzdevumi doti dažādām ministrijām, noteikts, kas jādara lai uzlabotu mūsu spējus, uh, spēju šos mērķus sasniegt pat arī līdztiesības ziņā, ja mēs esam trešajā pozīcijā pasaules mērogā, bet tomēr ir arī tādi, tādi jautājumi, kas pastiprina nevienlīdzību, ja mēs uh, nerisinām šīs problēmas. Mums ir jādomā par uh, izglītību, imigrantu integrāciju, arī in imigrācija uh, veicina nevienlīdzību. Uh, jo ir daudz grūtāk šiem cilvēkiem atrast darbu, uh, nodrošināt ienākumus, ja, teiksim, neprot valsts valodu vai nesaprot to pietiekami uh, labi, lai varētu integrēties darba tirgu priekšsēdētāji. Nu, mēs nezinu, vai padomē arī izskan šādi jautājumi par to, cik daudzas valstis šādi rīkojas. Mēs, mūsu komiteja sadarbojas ar vides komiteju cilvēki daudzos gadījumos nav informēti par eh, šiem eh, ilgspējīgas attīstības mērķiem. Viņi zina par Parīzes vienošanos, par klimatu pārmaiņu apkarošanu, bet par šiem jautājumiem viņi ir mazāk informēti. Un es domāju, ka mums būtu jāvēršas pie komisijas, pie mūsu ministrijām un jāprasa arī komisijai, kurš tad komisijai ir atbildīgs par šiem jautājumiem. Vai kolēģiem ir jautājumi uh, premjerministrei? Katrīna Vambremta. Jā, liels paldies. Mēs būtībā uztverām Norvēģiju kā Eiropas Savienības daļu. Un jūs, manuprāt, esat pārāk pieticīgi. Manuprāt, Norvēģija ir viena no visattīstītākām valstīm attiecībā uz visiem šiem ilgspējīgas attīstības mērķiem. Protams, ir labi, ja jūs varat vēl šo situāciju uzlabot un cenšaties to darīt. Nu, Bēģijā ir valsts, kur ir uh, daudz uh, satiksmes sastrēgumu. Es pārstāvu šo valsti, bet es arī saprotu šo psihisko uh, veselību, psihiskās veselības problēmas. Arī Bēģijā mums ir labklājības valsts, nav tik liela nevienlīdzība, bet arī uh, Eh, šīs eh, psihiskās labklājības problēmas eh, mums ir aktuālas, un tas ir svarīgi sasaistīt šos jautājumus ar ilgspējīgas attīstības mērķiem. Tālāk runājot par pārvaldības jautājumiem Eiropas Savienībā, un Linda jau to pieminēja, un mani arī uztrauc tas, kā to visu īstenot, jā, mums ir labi nolūki bet arī šie mērķi ir jāīsteno Eiropas Savienībā. Jā, mums ir ieceras par metodiku, kā to izdarīt pārējā pasaulē, bet ko darīt Eiropas Savienībā? Un šeit ir milzīgas pārvaldības problēmas. Mūsu šodien mums ir kopīga iniciatīva attīstības no vides komitejas. Uh, kopīga sēde, bet būtībā tas jau attiec uz visām parlamentu komitejām, uz uh, komisijām, ģenerāla direktorātiem, bet uh, nekas uh, joprojām nav skaidrs, kā to visu darīt. Es gribētu jautāt jums par pārvaldību. Ko jūs domājat, vai mums Eiropas komisijā būtu vajadzīga īpaša komisija? kas raudzītos, kā šie mērķi tiek īstenoti Eiropas Savienībā. Vai kādam kolēģim vēl ir jautājumi, ko uzdot premjerministrei? Lūdzu, premjerministrs kundze. Jā, es domāju, ka viens no izaicinājumiem ir tāds, ka daži atsevišķi uh, Uh, ilgspējīgas attīstības mērķi uh, ir ārpus Eiropas Savienības kompetences, piemēram, veselības aprūpa, izglītība, un līdz ar to nav uh, tik viegli tiešā veidā Eiropas komisijā un parlamentā šos jautājumus risināt. Bet tajās jomās, kur ir Eiropas Savienības kompetence, ir arī šis uh, Uh, ilgspējīgas attīstības mērķu elements. Un būtu jādomā par to, kā īstenot uh, tos mērķus, kas ietilpst mūsu kompetencē, teiksim, ne tikai vides aizsardzības jomā, bet arī zivsaimniecības politikā. Nu, no, ār, no malas skatoties, jāsaka, situācija nav tik slikta. 15 uh, gadu laikā ir panākti ievērojami uzlabojumi. Tāpat, piemēram, cīnoties pret terorismu, vai tiek domāts par inkluzīvu sabiedrību? Jo ir atšķirības uh, teiksim, terorismu rekrutēšanā, vai tie ir cilvēki, kas ir auguši mūsu sabiedrībā vai iebraukuši no citām valstīm. Un uh, Norvēģijā tie, kas ir rekrutēti kā ārvalstu kaujinieki, viņiem ir uh, arī uh, krimināla pagātne, viņi ir bijuši dažādos, iesaistīti dažādos grupējumos, un tas viss sasaucas ar politikas īstenošanu šie uh, ilgspējīgas attīstības mērķi būtībā ir mums izaicinājums, jo mēs esam pieraduši visu sadalīt tā pa atbildības jomām, pa sektoriem, bet šajā gadījumā viss ir savstarpēji saistīts. Piemēram, uh, jauniešu bezdarbs, konkurētspēja Eh, nu, tas arī ir saistīts ar ilgspējīgas attīstības mērķiem, ir jānodrošina cienīgi darba apstākļi, nākotnes izredzes jauniešiem, tāpat kvalifikācija, darba vietu radīšana. Kā nodrošināt to, lai jaunieši varētu atrast darbu arī uh, Norvēģijā eh, šajos jautājumos nav viss atrisināts. 16. mērķis ir ļoti būtisks, proti laba pārvaldība, atklātība, pilsoniskā sabiedrības respektēšana. Daudzās valstīs šajos jautājumos ir spriedze. Tāpat ir aktuāla cīņa pret korupciju pasaulē ir uh, resursi, lai atrisinātu daudz sociālās problēmas, ja uh, būtu iespējams tikt vaļā no korupcijas un organizētās noziedzības. Tā kā tas viss šeit ir savstarpēji saistīts. Priekšsēdētāji mūsu viesi joprojām ir iestrēguši satiksmes sastrēgumos, un tagad Mirjama Dālī vēlas uzstāties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, premjerministri. Bija ļoti pozitīvi uzklausīt jūsu uzstāšanos un arī to, ka jūs pieminējāt garīgo veselību. Diemžēl eh, neret paliek iespējas, ka vairākās eh, vai pat daudzās valstīs tā nav politiska prioritāte. Jūs sacījāt, ka Norvēģijā ir 500 E, pašnāvību gadījumu uz pieciem miljoniem iedzīvotāju, bet tā ir aizverga tikai redzamā daļa. Jo... Ļoti labi ir tas, ka jūs saistījāt garīgos veselības jautājumu ar meitiņu izglītību un migrācijas jautājumu, jo es domāju, ka šeit pastāv cieša saikne, kas nereti netiek pienācīgi ņemt vērā. Kā jūsu valstī garīgās veselības jautājumi tiek padarīti par prioritāriem, un kā jūs saistāt šos jautājumus ar migrāciju, ar meitenēm izglītībā, kā jūs veidojat politiku šajā sakarā? Tas bija pirmais aspekts, un nākošais runājot par ilgtspējīgās attīstības mērķiem, pilnīgi noteikti klimata pārmaiņas ir kļuvušas par prioritāti, un mēs gribētu dzirdēt jūsu reakciju um, attiecībā uz pēdējiem notikumiem un savienoto valstu atkāpšanos no Parīzes vienošanās, un cik um, droši jūs jūtaties par to, kā galvenās politikas tādas kā emisiju tirzniecības schēmas un cita šai sakarā, vai jūs uzskatāt tās par piemērotām, vai tās eh, ir paredzētas Parīzes mērķu sasniegšanai? Paldies! Iesākšu ar garīgo veselību. Manai valdībai tā ir prioritāte. Garīgā veselība un eh, dažādu substanču lietu, pārmērīga lietošana, vai tās būtu narkotikas vai alkohols, visās slimnīcās procentuāli pieaug šādu pacientu skaits salīdzinājumā ar tradicionālajiem pacientiem. Tas ietekmē arī aprūpas slimnīcās. Un tāpēc eh, mums ir par šo jautājumu jādomā. Un mums ir jādomā par to, lai slimnīcās var paredzēt lielākus līdzekļus veselības aprūpē, garīgajā veselībā, kā arī dažādu substanču pārmērīgā lietošanā vairāk nekā citās jomās. Un tādējādi tas ir kļuvis par vienu no prioritātēm e, aprūpē slimnīcā tāpat arī. E, tas attiecas uz aprūpē ārpus slimnīcas, ar ko nodarbojas pašvaldības šeit ir jārisina jautājums citā veidā, bet mēs esam sagatavojuši darbības plānu narkotiku lietošanas novēršanai, tāpat arī mēs paredzam dažādas rehabilitācijas situācijas e, cilvēkiem, kas ir pavadījuši ilgāku laiku slimnīcā. Mēs pa palielinam līdzekļu apjomus pašvaldībām, lai varētu viņus atgriezt darbā, lai varētu viņus rehabilitēt, nodrošināt mājokli, tas ir nozīmīgi un tas palīdz viņiem neieslīgt atpakaļ apreibinošo vielu lietošanā. Tāpat mēs strādājam pie E, darbības plāna, lai novērstu jauniešu veselības problēmas. E, mēs redzam, ka tās aizvien pieaug, un mēs paredzam īpašus līdzekļus. Šajā jomā mēs palielinam veselības aprūpes e, darbu skolās, medmāsas, kuras strādās skolās, tāpat arī psiholoģiski eksperti pašvaldībās. Ir arī ir praktiskas lietas, kas ir jādara šajā jomā. Un vislielākā iespēja iegūt kādu slimnīcu, mūs, slimību mūsu valstī ir eh, garīga rakstura saslimšanu. Ļoti daudziem cilvēkiem ir nepieciešams padoms. Ja tāds netiek saņemts agrīnā stadijā, tad eh, slimība var sāsināties. Eh, tas arī ir saistāms ar to, ka mēs dzīvojam sarežģītos laikos, varbūt tāpēc, ka sabiedrība ir attīstītāka, varbūt eh, attīstītāka, varbūt tāpēc, ka ir grūtāk atrast mērķi ikdienā, varbūt citu aspektu dēļ, un ja, varbūt tas ir vairāk nekā slimība, varētu teikt, ka citi saka, ka mums nevajadzētu tam pievērst tik lielu vērību, bet es uzskatu, ka pie šī aspekta jāstrādā. Otrais jautājums, par ko jūs runājat, ir klimata pārmaiņas. Uh, Esmu Parīzes vienošanās atbalstītāji. Mums ir jāturpina pie tā strādāt. Es uzskatu, ka, neraugoties uz savienoto valstu lēmumu, mums pārējiem šis plāns ir jāturpina atbalstīt. Un es uzskatu, ka arī savienotajās valstīs klimata pārmaiņas ziņā uzņēmēju darbības ziņā eh, notiks pārmaiņas un tiks samazināts izmešu apjoms. Tāpat ir nozīmīgi tas, lai emisiju tirzniecības schēma darbotos labāk, būtu mazāk brīvo kvotu, ir jāpalielina oglekļu cena. Manuprāt, ir nozīmīgi nostiprināt šos aspektus arī parlaments, to apstiprināja tālāk ārpus emisiju tirzniecības schēmas. E, mēs esam strādājuši pie politikas e, lielā mērā, kas attiec uz e, sabiedrisko transportu Turklāt mēs eh, lielā mērā izmantojam eh, ūdens enerģiju, bet ir nepieciešams eh, transports lauksaimniecībā, un šeit ir da daudz grūtāk. Cilvēkiem ir jāpēd, viņiem ir nepieciešams uzturs. Un Mēs varam apgalvot, eh, varbūt, ka ir jādara savādāk, eh, bet mēs mēģinām samazināt izmešu transporta jomā. Mēs liekam uzsvaru uz elektroenerģijas lietošanu un mēs esam paredzējuši daudz zemākus nodokļus elektroenerģijas transporta līdzekļiem. Mēs izmantojam šos instrumentus, lai mainītu cilvēku rīcību, bet ir grūti sasniegt samazinājumus par 40% ārpus ETS sektoru, taču mēs mēģināsim mērķi sasniegt uz 30. gadu un mēs redzam, ka lietas darbojas labāk un ātrāk nekā bija iecerēts. Nākošais runātājs Heidi Hautela. Paldies, ar prieku eh, redzu Ziemeļvalstu premjerministru mūsu sanāksmē. Es gribētu runāt par attīstības sadarbību, jo esmu vienmēr at, eh, apbrīnojus Norvēģijas sadarbības politiku, jūs daudz investējat šajā jomā un ko jūs varat ieteikt sadarbības um, attīstības ziņā, un ko jūs domājat par lietām, kas, manuprāt, ir satraucoša tendence saistīt uh, finansējumu attīstību ar migrācijas uh, kontroli un pat militāras kapacitātes veidošanu. šīs ir kļūst svarīgs temats parlamentā, un tie ir jautājumi, kas ir saistāmi ar nabadzību uz vietas, un saržģīti temati. Jā, tik tiešām šie ir saržģīti temati un atsevišķās jomās, jā. Jums nav kontrols par drošības sit situācijas, tad um, nereti ad atbalsts un palīdzība nesasniedz vistrūcīgākos un mazāk aizsargātos. Tas var ietekmēt palīdzības sniegšanu, kura ir jāparedz vismazāk aizsargātajiem. Un mums ir jāņem vērā tas, ka šīs grupas netiek izlaistas no redzesloka. Es Domāju, ka attīstībai jānāk no iekšienes, no politikas, kas tiek veidot valstī, kas vēlas nodrošināt attīstību, un tas, ko no ārpuses mēs varam palīdzēt, ir atbalsts. Ja jūs atbalstāt politiķus un sistēmas, kurām ir tāda attīstības kārtība, eh, darba kārtība, kam jūs ticat, jūs varat uh, to atbalstīt. Tāpat var attīstīt cilvēku prasmes, tāpēc es uzskatu, ka izglītība ir ļoti svarīga, jo izglītot eh, cilvēki, neatkarīgi no tāda, kā, eh, kāda ir sistēma, spēj strādāt un panākt pārmaiņas. Tāpat mēs uzskatām, ka attīstības palīdzība eh, bieži palīdz tādām sistēmām, kur attīstības programma nav izstrādāta. Un eh, mans eh, līdzpriekšsēdētājs, kurš eh, nav klāt šobrīd, sacīja savā runā šodien, ka mūsu ambīcijas ir spēt būt neatkarīgiem. Tās ir ļoti augstas ambīcijas. Uh, Daudzās valstīs mēs redzam, ka, ja situācija ir caurskatāma, ja jūs spējat vērsties pret ekonomisko korupciju, tad piekļuva resursiem ir daudz lielāka. Būtiski ir veidot institūcijas, veidot holistisku pieeju, ieradīsies mani SDG draugi, viņiem iespējams būs atšķirīgs viedoklis, bet es uzskatu, ka attīstība var atkal palīdzību var palīdzēt attīstībai tikai tad, ja ir tāda valdība, kura ir izveidojusi savu attīstības politiku. Tādā gadījumā var investēt veselības aprūpē, izglītībā, jo tas nozīmē investēt cilvēkos. bet panākumi būs mazāki, ja nebūs šādas sistēmas. Jā. Paldies, eh, premjeri, jūs sniedzat eh, mums arī labāk iespaidu eh, un ieskatu tajā, kāpēc tieši jūs tikāt izvēlēt par līdzpriekšsēdētu. Un tagad pateiksimies premjer eh, ministrei. Well, our guests have been on a kind of odyssey, I think, around Brussels. I think they have been. Vai es redzu, ka mūsu Eh, viesiem bija vajadzīgs ilgāks laiks, lai ierastos pie mums, bet, nu, beidzot viņi ir klāts. Un ievadot vai turpinot šo sēdi, mēs runājam par not, ilgspējīgas attīstības mērķiem, par to, kā šobrīd Eiropas attīstības dienās mēs parakstījām jaunu konsensu par attīstību par tā iestrādāšanu mūsu leģislatīvajā darbā. Šie mērķi ir jo svarīgāk šobrīd multilaterālisma uh, laikā bija Parīz, Kopenhāgenes, eh, Parīzes vienošanās. Eh, tagad mēs redzam, ka Savienoto valstu prezidentūra no tās ap, ap, atkāpjas. Tomēr es domāju, ka mēs dzirdējām ļoti labu piemēru arī Norvēģijas premjeras, kāpēc eh, vārdiem ir jāseko darbiem. Un tagad mēs varam pāriet pie paneļa diskusijas. Un mēs varam uzklausīt mūsu pirmo runātāju pēc negaidītā ilgā brauciena pa Briseli. Uh, Eh, eh, mūsu pirmais runātājs ir no Kolumbijas Universitātes, no ilgspējīgas attīstības rodaļas vadītājs. Un viņš ir uzstājis dažādos fórumos, un tagad mēs dosim vārdu viņam. Tas ir profesors Džefrijs Saps. Liels paldies, ārkārtīgs. Vienmēr liels prieks būt šeit pie jums, un lūdzu, pilnīgi noteikti dodiet man ziņu, ja vēlaties ar mani aprunāties. SDG darbu kārtība ir ārkārtīgi nozīmīga. Uh, ASV šķiet iepauzēs tās šīs darbi, darba grafika izpildē, nu šīs bezprecedenta politiskās situācijas rezultātā. Savukārt tie, kas esam okeāna šajā pusē, darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu politiskās situācijas uzlabošanos, jo situācija šobrīd ir ļoti bīstama, sarežģīta un nepieņemama. Un tāpēc mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai šo situāciju risinātu. Bet tāpat laikā mums ir jāvirzās uz priekšu. Un Eiropai jāspēlē šeit ļoti nozīmīga loma. Kad skatāmies uz to, kāda ir situācija ar SDG valstīs, tad Eiropa ir tas pasaules, pasaules reģions, kas ir pavirzies visvairāk uz priekšu. Un daudzos un dažādos veidos šī darba kārtība lielā mēlā tie, atspoguļo tieši Eiropas vērtības, jo Eiropa uh, ir reģions, kas nu jau ļoti ilgi koncentrējies uz šiem trim ļoti svarīgajiem mērķiem - ekonomiskā labklājība, sociālā iekļautība un vidas ilgtspējība. Bet arī Eiropā, protams, vēl ir ļoti daudz problēmu jautājumu, kas jārisina. Un tālāk jāskatās ir uz Eiropas lomu citur pasaulē. Pāris vārdos par katru no šiem elementiem. Eiropā svarīgākais problēma jautājums, manuprāt, nu, ja neņem vērā šos ikdienas rūpes un raizes, nu, tādus kā ekonomikas pārvaldīšana un valstu attīstība dažādos tempos, ir eh, šis kopīgais mērķis, respektīvi enerģijas sistēmas pārveida. Jo tas ir tieši eh, klimata pārmaiņu faktors. Galvenokārt jums parlamentāriešiem gribu teikt, lūk, nepietiek ar to vien, ka tiek noteikti mērķi, ir vajadzīgs arī plāns. Ja nav, un nepietiek arī to, ka ir 28 nacionāli plāni, ir vajadzīgs viens Eiropas mēroga plāns, jo ir vajadzīgs kopējs tīkls. Ir šī Atjaunīgā enerģija ir jāpārvieto no vienas Eiropas puses uz otru, piemēram, saules enerģija jāizmanto tālāk arī ziemeļos, lai eh, sildītu mājas un tā tālāk. Jūs veidojat šobrīd šo vienoto tīklu, un tas ir labi. Tradicionāli Eiropas enerģijas politika ir bijusi vērsta uz vien, vienotības panākšanas starp 28 dalībvalstīm, pamatojoties uz 28 atsevišķi atšķirīgām politikām. Nu, ļaujiet man tagad teikt atklātiem tiešiem vārdiem, bet jums mums ir vajadzīgs Eiropas mērogu plāns. Tieši tāpat kā ASV ir nepieciešams sasaistīt visus šos trīs apakšs tīklus vienā, lai būtu viens nacionāls enerģijas tīkls. Un to mēs arī būtu izdarījuši, ja mums nebūtu iestājusies šī e, tra, tra, vaiprātīgā politiskā situācija, ko piedzīvojam, pie, piedzīvojam šobrīd. Mums būtu bijis jāspēj vēja enerģiju no, no Dakotas vējenajiem klajumiem piedā, no, nogādāt uz citām ASV daļām un sasaistīt visu šos elementus, kā sasaistīt hidroenerģiju ziemeļ, ar ziemeļrietumiem un tā tālāk. Un tas ir plāns, kas iet pāri 50 štata robežām, un līdz ar to ir vajadzīga stratēģija, stratēģija kas pēc sava rakstura kontinentāla šajā gadījumā. Un tas ir tas galvenais galvenais. Un tas arī tas galvenais padoms, ko var dot jums. Izstrādājiet Eiropā tehniski smalku plānu, kas ļauj parādīt, kur atrodas šīs enerģijas līnijas, šie tīkli, kur tiks ražoti atjaunīgie energoresursi, ņemot vērā atsevišķus dāstu daudzveidību, pilsētu daudzveidību, bet veidojot vienu tīklu Eiropai. Tīklus, ko var paļauties, kas ir spējīgs pratoties riskiem, kas ir lēts un kas ir bez oglekļa eh, pēdas. 20 2030. Gad, 30. gads ir viens solis, līdz 2050. gadam mums visiem ir jānonāk līdz pilnīgai nulles ogle, oglekļa pēdai. Nu, tas, manuprāt, ir tas galvenais uzdevums Eiropas priekšā eh, attiecībā uz ilgspējīgas attīstības mērķiem, un vēl viens ļoti svarīgs ar to saistīts mērķis. Uh, ir zemes izmantošanas pārvaldīšana, bioloģiskā daudzveidīga vidusjūras e, krīze, kas ir ļoti nopietnas jautājums. Un tāpēc SDG numur 14 un 15 šeit ļoti aktuāli. Tāpēc no manas skatu punktu raugoties, tas, tas tā, šī ir lieliska, bagāta, labklājīga pasaules daļa, Un tā ir arī tā pasaules daļa, kas ir vistuvāk pietuvojusies visu šo mērķu sasniegšanai, bet tāpat laikā šo vidas aizsardzības mērķu atbilstīgi integrēšana ir ļoti svarīga, ne tikai pēc burta, bet arī pēc gara. Nu, protams, ka jūs to jau darāt, bet tas šķiet nenotiek pietiekami organizēti un jūs taču esat vadošais reģions pasaulē šai ziņā, bet jāsaka, tas joprojām nero, neno, nerisinās eh, atbilstīgi, jo pārāk nacionalizēti pagaidām viss vēl norisinās. Nu, lūk, tāds mans ierosinājums, kas attiec uz Eiropas lomu pasaulē, tad tai vajadzētu būt daudz lielākai nekā līdz šim. Jo, protams, pēc otrā pasaules kara eh, situācija ir mainījusies. Mēs dzīvojam citos laikos. Es nesaku, ka šobrīd eh, notiek kaut kāds karš pāri diķim. Nē, ar šo karu tiksim galā, politisko karu tiksim galā paši ASV. Tas tiešām ir visai dīvains. Eh, šī situācija tiešām ir visai dīvaina. Bet šobrīd doma, ka e- Eiropa varētu iztikt bez ārpolitikas, ka tā varētu tikai paļauties uz NATO, manuprāt, arī ir e, nu, tāds ļoti novecojis e, domu gājiens. Eiropai ir vajadzīga politiska balss. Tā ir jāsaka kritus par upuru ASV ārpolitikai pēdējos 15 gadus diezgan bieži. Un faktiski jūsu uh, Eh, bēgļi faktiski ir tas spēka mirklis, jo tieši šie bēgļi nāca kā rezultāts ASV eh, iebrukumam un rīcībai eh, Afganistānā, Saudarābijā, daudz kur citur, Lībijas ieņemšana un tā tālāk. Tas viss ir bijis ar sekām, un jums ir vajadzīga labāka ārlietu politikas, atvainojos, ja tas skan skarbi. Uh, Bet tieši tā, jo tieši tā visa rezultātā ir radusies šī nestabilā situācija Eiropā. Tas ir bijis kā tāda atbalsts no ASV ārpolitikas. Nu, un tagad lūk Irānas politikas aspekti. Nu, vai tiešām nepietiek jau mums problēmu ar to, ko viņš katru dienu raksta savos tvītos? Tagad lūk vēl arī sāka dārdēt kara bungas. Tas ir pilnīgi iracionāli, ļoti bīstami. Un kur ir Eiropas balss šai kontekstā? Kur ir Eiropa, kas pasaka, nē, pietiek? Nu, lūk. Tāda, manuprāt, ir Eiropas loma, un tai jābūt krietni lielākai. Eiropa ir lielākais integrētais tirgus a, pasaulē, un mierīgiem ilgspējīgas attīstības mērķiem tai jā, m, un to sasniegšanai Eiropai jābūt daudz skaļākai. Tā nevar tikai klausīties uz šo to dīvaini okeānu otrā pusē, kas ir pilnīgi neparedzams ar savos lēmumos, diemžēl. Mums ir vajadzīga Eiropa, kas ir pašā pēc koncepcijas emocionāli un ekonomiski balstīta uz vērtībām, kas ir dabisks līderis šai jomā, un tai ir jābūt daudz neatkarīgai, skal, ska, neatkarīgākai, skaļākai balsī. Ko tas nozīmē? SDG piedāvā iespēju risināt problēmas. Jo tās faktiski ir tāda kā mozaīka, tie piedāvā šo mozaīku. Nu, piemēram, tiek noteikts mērķis, kas arī Eiropas nākotnē ir svarīgs. SDG numur 4. Tur teikts universāla e, vidēja līmeņa izglītība, vidusskolas izglītība. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka 1,3 miljārdi iedzīvotāji 1,2 miljārdi iedzīvotāji Āfrikā šobrīd dzīvo. Un Āfrikas iedzīvotāji skaits pieaugs līdz 4 miljārdiem ehm, diezgan drīz, ja katra ja, ja katra meitene nesaņems izglītību, un tā tad izglītība nesīs līdz arī demokrātiskas pārmaiņas. Āfrika sastapsies ar demogrāfisku katastrofu un neiespējamu situāciju, ja izglītības nebūs, un arī tā rezultātā Eiropa sastapsies ar to pašu, un tāpēc SDG 4 tiešām piedāvā šādu vienu mozaīkas elementu, respektīvi jādomā par to, kā nodrošināt vid vidusskolas izglītību katram bērnam Āfrikā, ņemot vairāk, ka pašreiz skolu beigšanas nākotnes rādītājs ir kāds? 25%. Tātad mērķis paredz, ka 13 gadu laikā no šī 25% skolu beigšanas rādītāja mums jānonāk pie 100% skolas beigšanas rādītāja. Bet tas ir iespējams, reāls mērķis, jā ja mēs varam aizlidot līdz mēnesim un tur izkāpt un atlidot atpakaļ, tad taču mums vajadzētu būt iespējami arī katru bērnu izskolot. Vai tam ir vajadzīgs plāns? Pilnīgi noteikti. Vai šāds plāns pastāv? Nē, tāda nav vai Āfrikas valstis var atļauties pašas šo plānu izstrādāt un mērķi īstenot? Nē, es esmu šos skaitļus salicis kopā. Mm, reiz no reizes esmu visu šo kalkulējis visā savā ANO sistēmas darba vietās un amatos. Norvēģijas valdība lieliskā kārtā sponsorēja Brauna komiteju izglītības jomā, un viņi teica, mums ir 40 miljardi eiro mm, iztrūkums šai ziņā. Bet kurš tad viņus uzklausīja nopietni? Kurš teica, ha, lūk, ir finansējumi? finansējuma iztrūkums, nu tad ir vajadz, mums ir vajadzīgs plāns tā sekšanai. Neviens. Un tad kāpēc mēs visu šo darbu vispār darām? Kāpēc cenšamies izprast, aplēst budžetu, um, mēģināt kaut kādus ietaupījumus īstenot, uh, runāt par to, cik svarīgi ir šie mēģi, ja netiek izstrādāts plāns mērķu sasniegšanai? Es jums vēlos teikt, lūk, ja mēs raugāmies uz šo situāciju, tad jāsaka, daudz lētāk ir šo mērķus, šos mērķus pildīt, iet uz tiem, nevis par tiem runāt. Jo, ja mēs šos mērķus nesasniegsim, tad visāda veida katastrofas uh, nāks atkal mūsu priekšā un tās ar katru reizi būs arvien ļaunākas un traģiskākas. Nu, tāpēc, ja, piemēram, būtu tāds izglītības ministrs, kas būtu atbildīgs par ES Āfrikas attīstību un teiktu, lūk, mums ir finansējuma iztraukums, kā to aizpildīt, kā palielināt apmērus izmantojamo uh, Um, līdzekļu rentabilitāti, un tad viss būtu lieliski, bet komisija kopā ar Āfrikas komisiju taču ir tieši šādā pozīcijā. Viņiem vajadzētu teikt, lūk, lai izpildītu SDG 4, mums ir patiešām vajadzīgs tāds smagsvars finansējumā, tas jā, jāomā, mums ir tas jārīkojas strauji, jo Eiropa šobrīd sniedz ļoti daudz palīdzības, bet tā nav koncentrēt uz tieši šiem problēmu risināšanas punktiem. Un tāpēc mans padoms, mans ieteikums, un patiešām tas, protams, ir nekas vairāk kā ieteikums, bet tas ir padoms no visas sirds, ir šāds - uztveriet SDG mērķus nopietni. Pieprasiet no sava komisāra atskaitīties par plānu šo mēķu sasniegšanā, it īpaši arī, ja runājam par tuvāko kaimiņu teritoriju. Kādai lomai jā, ir jābūt, jā, kāda loma piekrīt jums, kā šos iztrūkumus aizpildīt? Un noslēgumā, nu viens tāds novērojums, kas, manuprāt, arī ir visai aktuāls šai ziņā. Un te izmanto iepriekš tādu analoģiju, es eh, atvainojos eh, saviem pārējiem kolēģiem šeit. Kad prezidents Kenedijs 61. gadā uzsāka mēnesi apgūšanas plānu, viņš neteica, nu, man šķiet, ka būtu lieliski, ja mēs izstrādātu kosmosa programmu. Viņš neteica, hmm, mēnesis, tas gan būtu interesanti, būtu gribētos uz to apmeklēt. Viņš pat neteica, nu tad lidojam uz mēnesi un atgriežamies droši atkal atpakaļ. Nē, viņš pavisam burtiski pateica lūkā. Pirms šī desmitgada ir beigusies, aizsūtīsim cilvēku uz mēnesi un pārvadīsim viņu atkal mājās. Viņš noteica mērķi un termiņu šī mērķa sasniegšanai. Un pēc tam ASV, protams, ļoti daudz līdzekļu iztērēja 500 tūkstoši cilvēku tika NASA nodarbināti, 20 tūkstoši uzņēmumu bija iesaistīti šajā darbā un 8 gadu laikā Nils Armstrongs izkāpa uz mēnesi. Un tas bija uz misiju pamatots plānošanas darbs. Ir laika grafiks, ir mērķis iziet cauri virknei sagatavošanās un attīstības posmu, lai nonāktu pie mērķa. Un NASA tolaik bija tiešām viss tāda, nu, gudrīšu, dīvainākā organizācija, um, kas vispār jebkad bija pastāvā, pastāvējusi. Un tad bija, nu, lūk, tā noteikts laiks un kā mums šos laika grafikus ievērot. Un mums ir jārīkojas tieši tāpat arī attiecībā uz SDG. Mums ir taču noteikts termiņš, piemēram, piemēram, vidusskolas izglītībai, visaptvarošai veselības aprūpai. Mums ir arī laika grafiks, ko nosaka pati daba, ne jau mēs paši izdomājām šos uh, laika grafiks attiecībā uz oglekļa pēdas samazināšanu. To arī daba ir mums noteikusi, un tāpēc mana cerība un arī lūgums vienlaikus, ko izsaku desmitiem reižu dienā um, katru dienu no jauna uztversim šos mērķus nopietni, tā lai šie laika grafiki būtu reāli. Mēs zinām, ka ir vajadzīgs budžets, mums ir jāķers pie darba, mums ir jāķers pie darba, lai sasniegtu to, ko esam noteikuši kā mērķi. Jo, ja mums tas izdotos, tad pasauli būtu vienkārši brīnišķīga vieta. Tā būtu droša, tā būtu krietni ilgspējīgāka, tā būtu daudz mierpilnāka, tā būtu daudz ražotspējīgāka, ja mēs šos mērķus uztvertu nopietni. Um, thank, thank, thank. Liels paldies! Paldies, profesori! Saks, šorīt BBC ziņoja, ka UNESCO ir runājis par um, investīcijām izglītībā Āfrikā, un diemžēl par 4% šis attīcī, at, palīdzības apjoms ir samazinājies, tāpēc tas ir svarīgs jautājums. Jūs runājat arī par to, ka Eiropai jāizrāda līderība nenoliedzami. Es nāku no valsts, kur ir pieņemuši šo kļūdaino lēmumu atstāt Eiropas Savienību, un tāpēc šobrīd došu vārdu savai kolēģei no vienas no jaunajām, eh, kolēģim no vienas no jaunajām dalībvalstīm. Pāvēl Pak, lūdzu, jums vārds. Paldies, Linda. Man ļoti grūti pildīt šo pienākumu, jo tu esi bijusi mana darba audzinātāja jau kopš eh, manas pirmās dienas šeit parlamentā. jā, jāatzīst, ka visiem ir tiesības pieļaut kļūdas. Tā tas ir. Vēlos visus sveikt šai sanāksmēs. Esmu vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks. Mēs strādājam pie vides, veselības, ilgspējīgas attīstības, darba kārtības. Uh, Esmu pārliecināts par to, ka ne visi eh, pasaules Twitter fani eh, atbalsta mūsu kopīgās vērtības. Diemžēl tā tas ir. Mums priekšā stāv lieli izaicinājumi un divi no tiem pat netika vēl pieminēti. Pirmkārt, samērīgums, kad mēs runājam par izaicinājumiem, mērķiem, tā tas nav. Un otrs jautājums. Ko, jābūt konsekventiem. Mēs vēl nespējam visi iet vienā virzienā. Diemžēl mūsu programma eh, ir cietusi no transporta situācijas pilsētā. Eh, un eh, tomēr es tagad došu vārdu Moham Madam Junusam, kurš pārstāv Bangladešu vairāk nekā 50 uzņēmumus, un viņš ir viens no izcilākajiem mūsdienu uzņēmējiem. Lūdzu, vārds jums. Īsumā gribu pastāstīt par to, ko es daru ilgspējīgas attīstības mērķu kontekstā, kas nāk prātā. Pirms 42 gadiem tika izveidota uh, nabadzīgo cilvēku banka, tā aizdod naudas, naudu trūcīgajiem. Šobrīd tā ir 9 miljoni klientu Bangladešā un uh, summa ir 2,5 miljārdi. Tie ir uh, šie kredīti ko mēs izsniedzam, un uh, banka strādā ar peļņu, un uh, šī peļņa nonāk atpakaļ uh, aizdevējiem. Valstī piedara 25% no bankas akcijām. Tā ir uh, mikrofinanšu joma. Pirms deviņiem gadiem, 2008. gadā, ASV tika uzsākta tāda pati programma uh, Jacksons, Jackson Heights. Šī programma ir izvērsta, tagad mums ir 20 filiāles visā Eiropā, uh, visā ASV, 8 filiāles darbojas Ņujorkā, arī Nebraskā, San Francisco, uh, Losandželos 86 tūkstoši aizņēmēju, visas sievietes 100%. Pār, lielākā daļa ir cilvēki bez dokumentiem, kas saņem šos aizdevumus, un tagad viņi varētu kļūt par administrācijas upuriem un tikt izraidīti no valsts. bet tātad šis process turpinās. Mikrokreditēšana šīs jēdziens ir pazīstams tagad pasaules mērogā. Un Bangladešā es aicināju likumdo, likumdevējus radīt atbilstošu tiesību aktu, eh, kas nodrošinā šādus nabagu bankas pastāvēšanu, jo šobrīd tādas likumdošanas nav, ir eh, tikai eh, viss paredzēts bagātajiem. Un šādas institucionālas reformas ir nepieciešams, ir nepieciešama īpaša struktūra. Mēs aizdodam naudu ASV cilvēkiem, bet mēs strādājam kā nevalstiskā organizācija, nevis kā banka. Un mēs varam palīdzēt miljoniem trūcīgo. Tas viss darbojas un ir ilgspējīgs. ir tātad mēs pieņemam noguldījumus un pēc tam izsniedzam kredītus, un tā tas viss darbojas. Pretējā gadījumā mums šī nauda būtu kaut kur jāaizņemas. Tagad mēs jau palīdzām otrai paaudzei, kas ir ieguvusi izglītību, bet šiem cilvēkiem nav darba. Mēs viņiem sakam, neuztraucieties, tas, tas ir kaut kas vecmodīgs. Cilvēki nav dzimuši, lai strādātu citu labā, bet ir dzimuši, lai kļūtu par uzņēmējiem. Piemēram, uh, Paskatieties, ko darīja jūsu mātes ciema, ciemu iedzīvotājs. Viņas paņēma aizdevumu un sāka un kļuva par uzņēmējām. Un jā, šīs sievietes var kļūt par uzņēmējām. Kādēļ jūs paši nevarat kļūt par uzņēmējiem, ja mūsu mātes to varēja izdarīt? Un nu, nu, mācieties no mātēm, kā uzsākt uzņēmēju darbību. Izmantojiet iegūto izglītību un ķerieties klāt ar uh, tādu jaunu pieju. Un uh, galvenā bezdarba problēma ir nepareiza domāšana. Ir nevis jāmeklē algots darbs, bet jākļūst par uzņēmējiem. Kā to ir uh, darījušas iepriekšējās paudzes mātes Un, ja uzņēmēja darbība ir veiksmīga, tad var atmaksāt kredītu un virzīties uz priekšu. Mēs esam sociāls uzņēmums. Mūsu mērķis nav gūt peļņu, bet gluži vienkārši atpelnīt iztērēto naudu, lai uzņēmums varētu arī turpmāk pastāvēt un darboties. Svarīgi ir domāt par iespēju radīšanu un arī par izglītības nodrošināšanu jauniešiem. Jauniešiem jāsaprot, ka ir divas iespējas - vai nu kļūt par uzņēmēju, vai par darba meklētāju. Darba vietu eh, radīšana ir tas, kam mēs esam rad, dzimuši. Tas ir mūsu galvenais uzdevums. Mēs neesam dzimuši kā darba meklētāji, mēs esam lauksaimnieki, mednieki. Un eh, tas jauniešiem ir jāsaprot, jābūt idejām par to, kādu uzņēmēju darbību varētu uzsākt. Viena eh, ļoti nopietna problēma ir bagātības koncentrācija pasaulē dažu rokās. Tas ir kā milzīgs balons. Un šis balons ar katru dienu kļūst lielāks. 99% bagātību šobrīd pasaulē piedaram vienam procentam iedzīvotājiem, un situācija vēl pasliktinās. Šī koncentrācija vēl pastiprinās. Nākamgad dzirdēsiet, ka vairāk nekā 99% pasaules bagātība pieder mazāk nekā 1% iedzīvotāju. What... Tas viss ir saistīts ar struktūru, un šī struktūra ir jāpārveido, jo pretējā gadījumā tā ir bumba ar laika degli. Šis sprādziens var notikt, jebkurā brīdī tas būs sociāls sprādziens, un Par to arī vēlēšana kampaņā ASV eh, runāja Bernijs Sanders, ka mazāk nekā 0,1% ASV iedzīvotāji piedara 90% bagātību. Un šiem bagātniekiem piedara vairāk nekā 40% trūcīgāko iedzīvotāju kopā visiem un lai ko mēs darītu šobrīd, šīs uh, process turpinās, un uh, politiskā ziņā uh, šī situācija tiešām kļūst sprādzienu bīstama. Un mums ir jā, jātiec uz trim nuļu, trīs nuļu politiku, tātad nulle. 0 nabadzības, nulle bezdarba, jo bezdarbs ir tāds eh, mākslīgi radīts jēdziens. Mums ir jādomā par uzņēmēju darbību. Tātad neviens vesels, eh, enerģisks jaunietis nevar vienkārši tā sēdēt kā bezdarbnieks. Viņam ir jāsadarbojas, jo Savā laikā uh, mūsu senči, ja viņi vienkārši būtu sēdējuši dīkā, tad viņi sen būtu jau miruši, bet viņi devās medībās, meklēja pārtiku, aktīvi rīkojās. Tātad otrā nulle ir uh, pasaule bez bezdarba, un trešā nulle ir nulles CO2 izmeši pasaulē. Paldies par uzmanību. Uh, thank you so much, professor. Paldies, profesor, par šo izklāstu. Un tā, vēl ap mums ir tādas lielas lietas kā okeāni, mēnesis, bet nākošais runātājs ir priekšsēdētājs noturīgai biznesa padomēji. Ja ar to nav pietiekami, tad viņš ir, um, tas ir ievērojams uh, runātājs. un tas ir Pols Polmanis. Paldies! Es ar lielu prieku uzklausīju iepriekšējos runātājus. Man bija liels prieks pieņemt šo uzaicinājumu savā laikā. Es biju viens no 27 eh, noturīgas attīstības sistēmas eh, veidotājiem. Es uzskatīju, ka tajā laikā, ka ik ņemot vērā grūtības pārvaldīt pasauli, ņemot vērā nozīmīgos startautiskos izaicinājumus, vienīgais um, risinājums bija izveidot morālu ietvaru. Pirmā sanāksme notika Ņujorkā, un es savā laikā atklāju, ka, ka bija praktiski vienīgais privātā sektora pārstāvis. Un līdz ko daudzi no šiem aspektiem nonāca diskusiju centrā, uzmanība nereti pievērsās man, kā to risina privātais sektor, eh, sektors. E, un tad, kad šis panelis sāka darbu, darboties, mēs, un tajā laikā nabadzības līmenis bija augsts. Issues that were there are probably way beyond the... Un bija e, citi aspekti, kā tūkstošgadas attīstības mēķi, un nav e, pārsteidzoši arī tas, ka uzņēmēja darbība piesaistīja lielāku uzmanību. E, privātās, privātās sektora pārstāvi izprot to, ka visvienīgais veids, kā veidot uzņēmēju darbību ilgā termiņā, ir paredzēt eh, ilgspējīgu biznesa darbības modeli. Sākotnējie tūkstošgadus attīstības mērķu šķiet tas bija astotais mērķis, bija eh, partnerības veidošana. Un mēs eh, attīstījām arī citus, bet ja mēs eh, skatām nospraustos 69 mērķus, tie nevar tikt sasniegti bez biznesa kopienas iesaistīšanās. Eh, t, piemēram, mūsu okeāna aizsardzība ir viens no piemērs, eh, dzimuma līdztiesība ir vēl viens piemērs, bet tā, tie ir visi ilgspējīgas attīstības mērķis ir jādomā par investīcijām šeit, kas ir 2-3% no pasaules IKP. Te realitāte ir tāda, kā Džefrīs to norādīja, ka nerīkojoties SDG jomā mēs izraisīsim izmaksas, kas būs vēl augstāks. Jūs varat apsūdzēt uzņēmēju darbību e, par to, ka tie nerīkojas e, morāli, taču šķiet, ka tad, kad daudz lietas sāk darboties pret jums, tas piesaist ļoti lielu atbalstu. E, tas, ko Eh, līdzekļi, kas tiek eh, nu, tērēti konfliktu novēršanai, tie ir 9% IKP, bioloģiskai daudzveidībai 3% IKP. Ja jūs raudziet par zaudētajiem, zaudētajām iespējām, ja nav vienlīdzīgas tiesības vai zemes tiesības, dzimumlīdz tiesība, piekļuvi darbam, tad mēs varam runāt par 15% IKP. Daudzās Āfrikas valstīs tas, ka nav pie, pietiekams uztur līmenis, var izmaksāt 12% IKP, IKP, un šeit mēs nonākām pie ļoti savādas situācijas, ka mēs varam novērst nabadzību neatgriezeniski ar zemākām izmaksām nekā tās, cik izmaksā seku likvidēšana. Un laimīgā kārtā mums ir SDG kā ceļkārte. Parīzē, kad mēs runājam par klimatu pārmaiņu jautājumiem, bija sauciens no pilsoniskās sabiedrības, no atbildīgajām, atbildīgām valdībām, tais arī no privātā sektora, kas bija klātesošs Parīzē, uh, un mēs varējam runāt pār ražošanas ķēdes dekarbonizēšanu. Un to, ko mēs redzam savienotajās valstīs, ņemot vērā nožēlojamo savienoto valstu administrācijas lēmumu izstāties no Parīzes vienošanās mēs redzam, ka dozīmīga daļa uzņēmēja darbības eh, kopienas apvienojas pret to. Un Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams veidot ilgtermiņa biznesa modeļus. Tāpat arī eh, ir eh, nereti grūti izprast 17 mērķus un visus kompleksos jautājumus, kas ar tiem ir saistība, saistībā. Vieglāk ir runāt par cīņu pret klimatu pārmaiņām un sarežģītāk ir to sadalīt 17 mērķos Un ar visiem šiem izaicinājumiem mēs esam nolēmuši veidot komisiju uh, ilgtspējīgai attīstībai, un mēs esam iecēluši pārstāvis no lielākiem uzņēmumiem, finanšu nozares, no dažādām jomām, kā arī biznesa asociācijām. Šī komisija darbojas aptuveni pusotru gadu, un sagatavoja ļoti labu ziņojumu, labākā uzņēmēja darbība, labāka pasaules, skaidrojot biznesa kopienai, kā integrēt šos mērķus. Ļoti pievilcīgi šajā darbā tas, kā tika skatīts četras jomas pilsētas enerģija, materiāli, pārtika, lauksaimniecība un mājoklis. Un mēs šeit runājām par 60 strauji augošām jomām, kur uzņēmēji darbība var iesaistīties un veicināt mērķu sasniegšanu. Runājot par šiem četrām jomām, mēs identificējām aptuveni iespējas 12 triljonu apjomā un neskaitāmas iespējas veidot darba vietas. Tas būtu atbildīgāks darbu veid, vietu veidošanas plāns, bet arī mēs apzināmies, ka ir jābūt atsaucībai no uzņēmēju puses. Mēs nerad redzam, ka uzņēmējs eh, un akcionārs interesējas eh, par eh, peļņu. Tāpat viegli ir uzskatīt, ka kāpēc? Uz uzņēmums, kurš turpina strādāt, eh, kā tas labāk var atgriezties pie ilgtspējīgāka biznesa modeļa, būtu mērķa sasniegšana. Mēs vēlējām piesaistīt 1500 eh, augstākā līmeņa vadītāju, un ne tikai apzinoties situāciju, bet arī integrējot mūsu biznesa modeļī un tālāk arī integrējot tos kopīgajā vērtību ķēdē un e, tālāk strādājot pie plašākām pārmaiņām visā ķēdes garumā. Tāpat ir strādāts pie citām globālām iniciatīvām, kā vēršanās pret pārtiks izšķērdēšanu. Eh, tas attiecas gan uz darbiet veidošanu, ilgspējīgu lauksaimniecību, vēršanos pret aptaukošanos. Ir izveidots iniciatīvas, lai aizsargātu mežus, nozīmīga iniciatīva ir pārtika un zemes izmantošanas sistēmas, tāpat iniciatīvas, lai vērstos pret korupciju, eh, korupciju un tā. Tā veidā mēs redzam, kā parādās šādas iniciatīvas, kurš cilvēki veido sev labāku vidi un taiskait arī labāku vidi uzņēmēji darbībai. Eh, vakar es tikos ar vairākiem komisāriem, jo, manuprāt, neraugoties un papildus tai detaļai, ka esmu pats Eiropietis, esmu vienmēr uzskatījis, ka mums nav tiesību kritizēt politisko procesu, ja tas nedarbojas, ja mēs paši aktīvi nepiedalāmies eh, tā veidošanā. Tāpēc es arī Baltajā namā piedalījos konferencē, tās nav patīkams tikšanās, bet Mēs nevaram kritizēt rezultātus, ja mēs neesam darījuši visu iespējamo, lai mēs nonāktu pie pareizā risinājuma. Šeit Briselē, es domāju, šis ir ļoti nozīmīgs brīdis un uh, redzu, ka Eiropa ir nogājusi lielu ceļu. Uh, Pagājušajā nedēļā mēs uzņēmām lielisku eh, delegāciju. Mēs redzam, ka Eiropas ekonomika atveseļojas un, iespējams, eh, nodrošina lielāku eh, manevrēšanas spēju nekā pirms, nekā dažus gadus iepriekš. Neraugoties arī uz to, ka viens no lielajiem Eiropas ehm, dalībniekiem ir izlēmis šo valstu saimnu pamest Tāpat eh, mēs redzam, ka ir vēlēšanas ar dažādām tendencēm, tā izskaitā manā valstī, Nīderlandē, bet eh, mēs veidojam vidi, kas ir labāk nekā tā, ko mēs mantojām, un šis ir nu, dzīvīgs brīdis, lai mēs varētu izmantot SDG kā ietvaru. Es varu piekrist Džefrijam, ka sagatavotais dokuments Eiropā nav pilnīgs, jo mēs pamatā esam tikai norādījuši, ka tās ir mūsu rīcībā sošās programmas un uh, Eh, nav nekur. Ir saprotams, ka mēs strādājam pie šiem mērķiem, taču, ja mēs uzlūkojam esošās ambīcijas, eh, tad drīzāk es jūs tos apkaunots, devēdams eh, sevi par Eiropieti. Mums ir bijuši ilgi gadi, lai izveidot standartus, un atkal jānorāda, ka investēšana šajā um, programmās izmaksā mazāk nekā uh, iegūtā peļņa vēlāk. Mēs runājam par cirkulāro ekonomiku, ko jūs labi pārzināt. Tai pašai par sevi jau ir potenciāls eh, par vienu triljonu eh, veicināt ekonomiku. Eh, in viens dolārs, kas ir investēts pārtikā, nodrošina 17 dolāru atpakaļpēļņu. Viens, ik viens dolārs investēts klimata pārmaiņās ir ar 5 dolāru atguvi. Mums ir jādomā par darba spēku, par enerģiju, lai varētu e, veidot ambiciozus SDG ceļu kartas. Mēs esam pie tā strādājuši iepriekš, un tas būtu darbs vistuvākais, lai īstenoties DGA redzējums. Mums ir jārāda piemērs, tas jāpliecina pasaulē, mums ir jāpadara Eiropa, lai tā būtu labāka vieta dzīvošanai, bet arī mums ir jāveido tāda vide, e, kas ir pievilcīga pārējai pasaulē, neraugoties uz triecieniem, ar kuriem mēs esam saskārušies pēdējā laikā, un neraugoties uz izaicinājumiem. Esmu ļoti optimistisks, taču mums ir vēl daudz darā, darāmā. Mums ir jāpārtrauc diskusijas par neusticību. Mums ir jāstrādā pie tā, kā mēs varam veicināt cilvēku pareizo rīcību Eiropā. Mazinot koncentrēšanos uz īstermiņu skatījumu, kā mēs Eh, varam pavērst finanšu tirgus atpakaļ uz darbību īs ilgākā termiņā. Eh, tāpat par kapitālismu, kas optimizē peļņas atgūvi, bet ja mēs optimizēsim tikai finanšu kapitālu, tad iegums būs neliels. Mums ir jādomā arī par uh, E, optimizēšanu vides un sociālajā kapitālā. E, piemēram, ļoti nozīmīga ir cenas noteikšana karbonam, un mēs arī e, redzam to rezultāts. Un trešā lieta, kas ir jāpārskata, ir jēdzienu daudz un maz, it īpaši ņemot vērā industriālo eh, revolūciju. Daudzi, kur domā, ka 1,9 eh, miljārdi darba vietas eh, var iznīcināt mākslīgā inteliģence. Mums ir jādomā par iekļaujošāku pieju un arī pieju un reakciju no privātās sektora puses ir nepieciešama zināmā kritiskā masa, un jāizveido pareizais politiskais ietvars šeit. Ah, um, uh, thank you, Paul, and, and Andrea. Lielas paldies, Paul. Nu, tiešām, nu pat jau mums sāk krietni trūkt laika bet, Anna, tomēr došu tev vēl vārdu. Bet, nu, ne vairāk kā minūte, diemžēl. Es ceru, ka tev izdosies iekļauties vienā minūtē. 30 sekundes. Un varbūt tad 30 sekundžu atbildi. Paldies visiem jums, ka runājāt ar mums un ka par šiem SDG informējāt parlamentu. Ko gribēju vaicāt? Vai ir kaut kāds tāds piemērs no pasaules, kas varētu būt aktuāls Eiropai? Ja attiecībā uz šiem mērķiem. Vai jūs varētu minēt vienu valsti, ko mēs varētu, nu, kā piemēru šai ziņā skatīt Kolumbiju? Lieliski atbildi. Tad valsti, kurai tiešām izdod šo mēķus eh, turpināt. Tas pats attiecas arī uzņēmiem. Jā, jūs strādājat kaut kādā uh, vienā vidē un uzņēmumi dara tieši tāpat valdības. Tāpat arī SDG tiek integrēta visās ministrijās, un tad, ja jūs ieciet vienu, kas šos mērķus arī koordinē, tad tas ir tas labākais veids, kā rīkoties. Ja jums ir programma, kas sasaistīta ar šiem SDG, tad administratīvi līmenim to iespējams paveikt vislabāk. Kad mēs izveidojam fabriku tur eh, Kolumbijā, tad viņi mums uzreiz saka, nu, kāpēc mums nerīkoties citādāk, kāpēc mums neintegrēt uzreiz to visu un nedarīt to ilgtspējīgi, kāpēc nepanākt to, ka arī lielie mm, supermarketi rodas pie mums, lai un mēs varam nodrošināt šos mērķus, mm, nodrošināt attiecīgu kritisko masu, tā lai nebūtu jāizcert eh, mūža mežu un tam līdzīgi. Kāpēc, piemēram, nepārliecināties uzreiz, ka tiek nodrošināta 50% sieviešu darba spēks, lai ir šis eh, dzi dzimuma līdztiesība? Un kāpēc uzreiz nepārliecināties par to, ka nav nekāds piespiedu darbs un paverdzināšana? Tātad šāda integrēta pieeja eh, ir vajadzīga tā, lai visi mm, šīs puses momentā tiktu arī iesaistītas Un tieši šādu uzņēmumu tad beigās par savu darbību arī saņem atalgojumu. Pārskatāmības rezultātā arī vairs nekur nav kur slēpties. Nu, jāsaka, ja es um, paņemu šodien Financial Times kopiju, tad es ļoti labi redzu, kura, kurš uzņēmums tie ir pieķerts atkal kaut kādā neveiksmīgā situācijā un tā tālāk. Un šāda veida mm, uzvedība, nu, tiek novērsta šādā atbilstīgā veidā un tā var labus rezultātus sasniegt ļoti ātri. Paldies, visai sarežģīta šumar šī atbilde, Džefri, jums tālāk vārds, es atvainojos. Divi īsi komentāri. Pirmām kārtām jūs skatāties uz SDG rādītāju, ko mana komanda sagatavo ANO vajadzībām, tad jūs redzēsiet, ka Eiropas valstis, protams, ir saraksta augšgalā. Nu, tas ļoti labi parāda, ka tie ir mērķi, kas ļoti lielā mērā sadars tieši ar Eiropas kopējo ainu. Jo tieši Eiropa ir vis tā, tas reģions, kas visvairāk sas, salīdzvaro visas šīs nianses. Tālāk, na, nu, ap saraksta augšgalā, protams, ir Skandināvijas valstis - Norvēģija, Zviedrija, Dānija. Tās ir saraksta pašā augšgalā, lielākajā daļā kategorija. Vācijai arī ir visai labi rezultāti un es teiktu, ka visa Eiropa varētu mierīgi sasniegt visus SDG mērķus, bet, ja runājam par nacionālajiem plāniem, rīcības plāniem, tad nu atkal man šajā gadījumā gribētos norādīt uz Norvēģiju un Zviedriju, kur ir ļoti spēcīgas pārvaldības struktūras, kas izveidotas šīm vajadzībām, kur pateic, ka lūk, šie ir mūsu nacionālie mērķi. Arī Vācija ir paveikusi ļoti daudz, lai integrētu SDG ilgspējības ietvaros, kas ir politisks ietvars, kas eh, bez termiņa. Nu, citas valstis netik ļoti. Un visbeidzot, no attīstības ārpusē, nu jāsaka, tad šobrīd tur gan ir tāds palielinājums, ir trūkst nopietnu programmu, kas būtu vērst uz panākumiem. Es domāju, tas ir arī komisijai tāds uzdevums. Nu, protams, arī parlamentam, jā. Paldies, Džefrī! Nu, tad teiksim, paldies visiem, kas šeit iedara šo mērķu, eh, tā teikt, eh, vēstnešiem. Un pēdējos, pēdējā iespēja izteikties vēl Norvēģijas premjerministrē. Lielas paldies pirmām kārtām gribu teikt visiem klātesošiem par to, ka ieradāties mūs uzklausīt, un es ceru, ka tas jūs iedvesmoja uh, tālāk turpināt darbu pie SDG. Es jau ilgi, es, es esmu ilgi strādājis arī parlamentā, un jāsaka, ka parlamentārieši ir ārkārtīgi svarīgi tajā brīdī, kad viņi ir arī valdību sauc pie atbildības par mērķi. Eiropas parlamenta gadījumā situācija ir nedaudz citādāka nekā nacionālajos parlamentos, bet tāpat laikā. Mm, nu, jo jūs esat atbildīgi gan, jums ir jākontrolē gan komisija, gan arī dalība valstis. Un eh, liels paldies, ka mūs uzklausījāt!